jums. Tā, tālāk mēs pārējām pie mutiskiem jautājumiem e, komisijai vispirms par saprātīgas enerģijas Eiropai programmu. Un e, tieši tādēļ es dodu vārdu e, pirmai referentē Kavājo kundzei. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Vispirms vēlētos pateikties jums par iespēju uh, uzdot šo jautājumu komisāram, proti par Eiropas saprātīgo enerģiju Eiropai. Jā, enerģijas saglabāšana, enerģijas taupīšana šobrīd ir ļoti būtiski jautājumi. Arī darba tirgus attīstībai Eiropā tiek pieņemta likumdošana šajā jomā, kas ir visai ambicioza, taču visām šīm politikām ir nepieciešami uh, Eh, izstrādāti instrumenti, kas varētu koordinēt šīs programmas valstu un eh, reģionālajā līmenī. Aģentūra ir ievērojami devusi savu ieguldījumu, lai palielinātu eh, atjaunīgās enerģijas likumdošanas svaru un dažādu projektu realizēšanu šajā jomā. Um, runājot par šīm te enerģētikas eh, salām un tam līdzīgiem jautājumiem, pie tiem ir jāturpina strādāt. Un dažādās programmas, eh, kas ir vērstas uz tieši enerģētikas problēmu risināšanu, ir būtisks mūsu tālākajai attīstībai. Tādēļ es vēlētos uzdot komisijai kādu jautājumu. Ko komisija plāno darīt, lai nodrošinātu uh, Eiropas enerģētikas aģentūras lomu turpmākajos eh, finanšu plānošanas gados, kā tiks uzlabotas dažādās enerģētikas programmas un tā to koordinācija. Un eh, kādā veidā tiks piešķirts finansējums, kādā līmenī būs finansējums, kas tiks piešķirts eh, saprātīgs enerģijas Eiropai programmai. Vatsonkungs. kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība strādā labāk, tad, kad tā izmanto mazāk naudas, lai strādātu ar vietējām varas iestādēm, dalās pieredzē un daļēji e, finansē politikas projektus politiski prioritārās jomās saprātīgas enerģijas Eiropai programmai un Eiropas aģentūra konkurētspējai un inovācijai ir e, piemērs tam, kā vislabāk cīnīties ar klimatu pārmaiņām. Tādēļ komisija sapratīs uh, deputātu raizes par to, kad mēs uzzinām, ka programma tiks apturēta, jo šī programma aicina cilvēks lietot enerģiju prātāk, lai, e, prātīgāk, lai Eiropa varētu sasniegt Kyoto apņemšanās. Komisija turpinās eh, par, eh, strādāt pie šiem jautājumiem un ietvertās nākamajās finansēšanas programmās. Komisārs Otingers sacīja, ka programma varētu paplašināt līdz 20 tajām gadām. Mēs gribam zināt, vai tā būs jauna konkrēta programma, vai tā būs tikpat zinām un atpazīstama kā saprātīgs enerģijas Eiropai programma, vai tā tieši tādā pašā veidā veicinās apņēmību uh, taupīt enerģiju. Un, kā jūs dzirdējāt, šeit no ļoti nelielām investīcijām e, uzņēmumi tiešām ir veicināju, e, ir uzlabojuši savu enerģijas, enerģētisko sniegumu, ir uzlabota situācija sabiedriskajā transportā, ir daudz vairāk sāktas ražot atjaunīgās enerģijas, kas e, ir pēc tam tālāk pieslēgtas centralizētajos tīklos un tā tālāk un tā tālāk. Tā tālāk. Tātad, kā tas būs, vai nākotnē mēs spēsim atbalstīt atjaunīgo enerģiju attīstību un enerģijas taupīšanu, vai komisija ir apmaldījusies, ja mēs runājam par atjaunīgajām enerģijām, kādēļ tā vēlas iepumpēt naudu eh, gāzes izplatības tīklos eh, tādu kompāniju interesēs, kas jau tā pelna miljardus tā vietā, lai eh, ieguldītu līdzekļus nākotnes vīzijās kādas e, joprojām mums ir, un e, tikai tas palīdzēs mums samazināt CO2 izmešus par 80% līdz 2050. gadam. Paldies, tālāk Turmes kungs, divas minūtes. Levandovs kungs. Nesmu nobažījies, esmu dusmīgs, ne uz jums personīgi, bet uz e, pētniecības ģenerāldirektorātu un enerģētikas ģenerāldirektorātu darbiniekiem. Uh, kas eh, šobrīd pārvērš vienu no visnodarīgākajiem uh, eh, projektiem, saprātīgas enerģijas programmu par nulli. Viņi vienkārši atceļ to pētījumi Ziemeļjūrā par piekrasts vēju enerģiju, semināri, kur sniedz eh, apmācību valsts amatpersonām, apmācība arhitektiem un inženieriem, lai varētu uh, projektēt un uzbūvēt uh, tuvu nulei pat, enerģijas patērējošu ēkas, es varētu turpināt vēl un vēl. Tas viss ir liela daļa no programmas, un kāpēc tas viss tiek šobrīd iznīcināts? Kāds ir pamatojums? Ja Keigam Kvins uh, kundze un Otinger kungs nevarēs radīt vietā taustām projektu, tad mēs šeit Eiropas parlamentā būsim spiesti celt gaismā jau seno konkurences un inovāciju programmu un nodrošināt, ka ir atsevišķa pētniecības programma un atsevišķa inovācija programma. Mums šīs programmas liekas ļoti noderīgas. Mēs sagaidām atbildību pēc būtības rakstiski no Geigens Kvinas kundzes un Otinger kundzes. Saprātīgas enerģijas Eiropai programmas atcelšana ir pilnīgi nepareizs solis brīdī, kad mums ir jāpārliecina Eiropas iedzīvotāji darbam un ticībai Eiropai ir jāsniedz atbalsts, nevis pretēji. Paldies! Rieras kundze divas minūtes. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mana grupa noteikti vēlas atbalstīt pētniecības budžeta palielināšanu tieši attiecībā uz darbu pie atjaunojams eh, enerģijas avotu izmantošanas, bet mēs vēlamies, lai šādu pētījumu rezultātu, kas uzla, tikt izmantot energoefektivitātes uzlabošanai, lai tas notiktu, mēs sagaidām, ka atbalsts tiks sniegts ļoti svarīgiem pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot no jauna radīto tehnoloģiju ieviešanu tirgū. Tāpat arī netehnoloģisko šķēršļu nojaukšanā, kas varētu novērst uh, negatīvu attīstību tirgos. Mums ir nepieciešams mobilizēt vietējā līmeņa investīcijas un iesaistīt arī vietējo līmeni kopumā. Šeit es vēlos atsaukties uz pilsētu mēru paktu. Šī programma līdz šim ļoti sekmīgi ir risinājusi šīs problēmas, un uh, to mēs varam uh, redzēt skaidri no rezultātiem. Šī programma bija arī ļoti laba priekš maziem vidējiem uzņēmumiem, un šobrīd var jau teikt, ka mana politiskā grupa atbalsta turpmāku šādu mērķu sasniegšanu un redzam, vēlamies redzēt, lai šiem mērķiem būtu skaidri piešķirs atsevišķi finansējums. Paldies! Paksas kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsarētāji! saprātīgu enerģiju Eiropai radīja priekšnosacījumus uzņēmumiem un arī valstīm sagatavo tirgus pētījums par iespējumiem grozījumiem un izmaiņām. Tas ir liels solis uz priekšu cīņā ar klimatu pārmaiņām. un arī eh, stimulēja labāku un efektīvāku energoresursu izmantošanu. Bet ja mēs vēlamies runāt tiešām par saprātīgu enerģiju, tad mums ir jābalstās uz citiem aspektiem. Vēja enerģija, saules enerģija, ūdens enerģija. Mums ir jāmeklē citi alternatīvi enerģijas avoti un visas programmas būtu uh, jāvirza tieši šādā aspektē, aspektā. Un jāveicina atjaunojama energoresursu izmantošana. Man, man šķiet, mums ir jārealizē eh, jaunu drosmīgu projektu īstenošanu jaunas paudzes kodolenerģijas pētījumu. No šiem e, lēmumiem atkarīgi mūsu zemes nākotnē. Mums ir jānodrošina nepieciešamie apstākļi nākamajām paudzēm. Komisāra kungs, jums tagad vārds atbildēja. Paldies, priekšsarētāji! Visi uzdotie jautājumi un komentāri liecināja par nopietnām bažām attiecībā uz programmu, kas eh, tik lielā mērā ietekmēja energoefektivitātes un atjaunojamas enerģētikas, eh, atjaunojumu energoresursu uh, izmantošanas Eiropā. Arī Mēs uzskatām, ka nākotnē ir finansiāli jāatbalsta šāda programma. Galvenie argumenti, kas tika pieminēti attiecībā uz šādas programmas izmantošanu un pievienoto vērtību, man pat nav vajadzīgs tos atkārtot ko es varu pateikt, ir tas, tā nav tikai tāda subjektīva sajūta, to pilnībā apstiprina arī ārējs novērtējums, kas tik veikts programmai, un šeit es varu citēt, ka šie pasākumi ir gan atbilstoši, gan noderīgi, pielāgojoties situācijai ilgspējīgas enerģētikas nozars nodrošināšanai. Šajās programmas ietvaros ir ap, atbalstīti aptuveni 500 projektu, 50% maziem vidējiem uzņēmumiem. Cik es sapratu, arī tas bija Paksas kunga sacītā galvenais elements. Un katrā ziņā šādas kopējas Eiropas pr programmas uh, būtība ir nu, visnotaļ atbalstām, vairāk labi piemēru mums tam ir. Šeit ir jārunā varbūt ne tik daudz par tagadnu un pagātni, cik par nākotni. Man atbilde ir tāda, ka mums ir jāsasniedz vairāki mērķi. Energoefektivitāte un atjaunojama energoresursu avota ir viena lieta. Tāpat laikā mums ir jārēģē uz energoapgādes drošību un solidaritātes aspektu. tas bija ļoti labi jūtams 2009. gadā, kad gāzes padeve cauri Ukraini tik ļoti asi izjusts šīs padevas pārtraukumu vairākās dalību valstīs, tieši mājasēmniecību līmenī. Līdz ar to mums ir jāsadala nauda tā, lai varētu atbalstīt arī energoefektivitāti, atjaunojamos energoresursus, bet arī transportēšanas tīklus, kas saistīti ar energoapgādes drošību un solidaritāti Eiropā, kas tik lielā mērā ir atkarīgs no uh, piegādēm no citām valstīm, kas uh, ik pa laikam vēlas demonstrēt savu monopolu stāvokli. Es domāju, jūs ļoti labi zinat, ka šī nav gluži mana atbildības joma, bet pirms ierasties šeit, es rūpīgi iepazinos ar šo jautājumu. Mērķis ir panākt labāku saskaņotību starp pētniecību, inovāciju un tirgus darbību. Līdz ar to komisija ar programmu saistītās aktivitātes iz, pārveidoja kā daļu no jaunas pamatprogrammas. Un daudzi mums ir lūguši integrēt un saskaņot eh, darbības, iekļaujot tās programmā Horizont 2020. Un es kā par budžeta atbildīgais komisārs varu teikt, ka jā, šeit finansējums bija neliels. 743 miljonu eiro, kas palīdzēja piesaistīt uh, plašāks līdzekļus un radīt būtiski ieguldījumu ar salīdzinoši nelieliem līdzekļiem. Tā, tādēļ varu apliecināt jums, ka energoefektivitāte un energo resursu atjaunam ar energo resursu avotu atbalsts uh, ir arī turpmāk nodrošināms. Detalizētāka informācija būs nākamgad, bet es zinu, ka atbalsts būs, un šī ir viena no uh, nelielajām lietām, kas 2014. Eh, līdz 2020. gada eh, finanšu schēmā pieaugs. Tā kā tāds ir priekšlikums nākotnēji. Sākotnēji Uh, tiktu uh, iesaldēti citi izdevumu avoti, bet šis nē. Tāda ir būtība šai programmai Horizont 2020, kas pieņemta 30. novembrī, un detalizētāka informācija tik būs pieejama vēlāk, un tad mēs varēsim jau pamatojoties uz šīm uh, papildus uh, detaļām iedzināties dziļākā uh, diskusijā. Tātad par inovāciju. Tad ārējais vērtējums skaidri norāda, ka programma ir ļoti noderīga bijusi. Līdz ar to šī uh, loma ir tikai un vienīgi jāstiprina. Tā nav tikai mūsu sajūta, tās ir ārējais novērtējums gan saprātīga enerģija Eiropai programmai, gan arī aģentūrai uh, konkurences un inovāciju aģentūrai, respektīvi. Eh, finanšu aspektā ir jāstiprina programma 2014. līdz 2020. gadā, tā kā tā ir mana kā budžeta komisāra atbildība, tā kā varu teikt, tie nav tikai tukši solījumi. Tas tik tiešām arī faktiskos skaitļos mēs eh, piekrītam parlamentu novērtējumam par šo programmu. Grazie, iniziamo ora il dibattito con gli oratori. Paldies. Eh, eh, tagad mums ir grupu pārstāvi Del Castillo kundze, divas minūtes. Eh, komisārio. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri, es uzskatu, ka jūsu Skaidrojums bija ļoti loģisks, un tajā bija daudz veselā saprāta. Tomēr šie konsekventie skaidrojumi bieži vien ir pretrunā ar citiem apsvērumiem, kas arī ir ļoti saprātīgi un konsekventi. Es domāju, ka mēs šobrīd parlamentā norādām uz to, ka instrumentam, kas ir bijis ļoti veiksmīgs līdz šim, nevajadzētu pārtraukt darbību. Ir pieminēti risinājumi, kas varētu būt efektīvāki teorētiski, taču faktiski varētu notikt tā, ka instruments, kas ir devis labumu daudzām programmām un vedis pie iespaidīgiem rezultātiem energotaupības jomā, tagad tiks iznīcināts. Es negribu tagad uzskaitīt visas šīs programmas, bet to vidu bija Elēna, Greenlight projekts un citi. Un uh, nav šaubu, ka šie projekti ir bijuši ārkārtīgi veiksmīgi. Mēs šobrīd pieredzam krīzi, kas Eiropu ir skārusi īpaši smagi, un ir jauki, redzēt, ka šis inovācija projekts ir tik veiksmīgs. Sabiedrībām, sabiedrības, kuras neinvestē inovācijās un neizmanto tās kā stimulu, neizdzīvos konkurētspējīgā globalizētā vidē. Un šis instruments ir bijis ļoti noderīgs inovāciju attīstīšanai enerģētikas jomā. Tieši tāpēc, komisāra kungs, Mēs varam sniegt sev pieticīgo ārtavu, uzstājot, ka šo programmu vajadzētu saglabāt. Tā šobrīd ir apdraudēta, un mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem ar uh, to, kas uh, sagaida šo programmu. Paldies sociāldemokrātu grupas vārdā man Bremtas kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, un es ceru, ka jūs nodosiet šo vēstījumu arī jūsu kolēģiem, jo, e, ja jūs vēlaties, lai enerģija, un lai enerģētika būtu neatkarīga, jums pirmām kārtām ir rūpīgi jāizvēlas lai visi pasākumi koncentrētos uz atjaunojumiem energoresursiem no šī brīža līdz 15. gadam. Nav svarīgāku mērķu par šo, tāpēc nodrošiniet, ka varat veikt lielas investīcijas. Ir vajadzīgas arī programmas, tostarp arī Eiropas mm, saprātīgās enerģijas programma. Mums ir jānodrošina, lai vietējā līmenī mēs izmantot nelielas naudas summas, lai izveidotu lielas iniciatīvas. Komisija vienmēr ir apgalvojusi, ka mums ir vajadzīga energoefektivitāte, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgi arī šie budžeti. Šiem budžetiem ir jābūt saprotamiem, un šiem budžetiem jābūt pilnībā veltītiem šai programmai, un to mēs arī vēlējāmies dzirdēt no jums šodien, ka ir budžeti un ka ir šie mērķi. Paldies! Tālāk eh, Kurska kungs. Eh, Nē, atvainojiet, eh, Sosas Vāgner kungs pusotra minūte neatkarīgo deputātu vārdā. Gēte savā darbā atsaucās uz vajadzību pēc vairāk gaismas Un tagad mēs atkārtojam šo pašu ideju, runājot par energoefektivitāti, jo Eiropā šobrīd trūkst energoresursu, un tas nozīmē, ka mums ir jānodala nepieciešamais patēriņš no pārmērīgā patēriņa, un pēdējo vajag likvidēt un kontrolēt. Līdz ar to ir vajadzīgas dramatiskas pārmaiņas daudzu Eiropas iedzīvotāju energopatēriņa paradumos. Analizējot krīzi, mēs aicinām īstenot taupības pasākumus un stimulēt izaugsmi, bet ir daudz labāku veidu, kā panākt šo ideju īstenošanu, kā enerģētikas jomas pasākumu. Enerģētika ir svarīga, veidojot integrētu tīklu, jeb šādu tīklu virkni. Mums ir vajadzīgas specifiskākas nostādnes, nekā mēs pagādām esam dzirdējuši. Tikai tā mēs varēsim stiprināt Eiropas nostāju. Ir vajadzīga konstruktīva enerģētikas politika, kas ar taupību un inovācijām palīdzēs Eiropai virzīties pareizajā gultnē. Un jebkāda komisijas pasākuma šajā virzienā tiks no mūsu puses apsveikti. Paldies! Tālāk neat. Ru... Nākamais runātājs Mezaraškungs, pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Eiropas Savienībai priekšplānā ir jāliek inovācijas un ir jānodrošina ilgtspējīga energoapgāde. Krievijas energokrīze, kodolkatastrofa Fukushimā. katastrofa un arī uh, problēmas ar uh, fosilajām enerģijām liek mums steidzam meklēt energoapgādes risinājumus nākotnē. Programma Saprātīga enerģija Eiropai nosaka par mērķi tīru un ilgtspējīgu enerģiju turpmākajām paudzēm un palielinot energoefektivitāti un izmantojot jaunus energoavotus, kā arī samazinot uh, emisijas komisija cer panākt šos mērķus. Mē, mēs, protams, varam veicināt inovācijas, nodrošināt darba vietas, kā arī veicināt izglītību un pētniecību. Tomēr, diemžēl, šai programmai nav paredzēta droša vieta nākamajā plānošanas periodā, tāpēc es lūdzu komisiju darīt visu iespējamo, lai garantētu programmas turpināšanos. Neraugoties uz notikumiem Fukushimā, Kodola enerģija, manuprāt, piederās eh, saprātīgajiem energoavotiem, jo kodola enerģija var būt tīra, droša un ilgtspējīga, kā arī CO2 neitrāla. ITER projekta rezultātā eh, reaktori var nodrošināt eh, šādu enerģiju nākotnē, un līdz ar to kodola enerģijai ir jāieņem būtiska loma Eiropas energoprogrammās. Paldies! Enšūkungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka mūsu pārunātās programmas panākumi liecina par to, ka šis ir labs un funkcionējošs instruments, tāpēc es iestājos par programmas turpināšanu un tās uzlabošanu, lai šī programma kļūtu uh, pamanāmāka, ietver programmu uh, pakotnē līdz 20. gadam. Taču mums ir vajadzīgs jauns atbalsts šai programmai, arī dalību valstīs piekļuvi ir jāuzlabo, tostarp arī tajās dalību valstīs, kas līdz šim nav piedalījušās. Līdz ar to šī programma ir labāk jāatbalsta, un tas ir jādara efektīvāk. Tāpat arī ir jābūt saprātīgākai pieejai projektiem un līdzekļiem, lai mēs kļūtu redzamāki Eiropas līmenī un lai būtu iespējams pārvarēt energoattīstības jomas saspīlējumus. Paldies, eh, tālāk vārds Kovaču kungam uz vienu minūti. Paldies. Eh, Programma Saprātīga enerģija Eiropai ir fantastiska iniciatīva no ticamiem avotiem. Un nu mēs vairs nevaram šaubīties par to, ka visi mērķi šajā programmā tiek sasniegti un Eiropa uh, var kļūt konkurēt spējīgāka par uh, citiem uh, energogigantiem pasaulē, un mēs varam konkurēt ar ķīniešiem. Un, uh, protams, ka mēs varam paredzēt fantastisku Eiropas attīstību, bet pagaidiet, var gadīties, ka tie citi par mums smejas, jo mēs paši neapzināmies to, ka mēs uh, nevaram pārvarēt savas laivas grimšanu, uh, nelikvidējot sūces. Ja pacients, proti elektroieguve, tiek uh, nostādīt uz kājām, tikai tad mēs varam tikt pie saprātīgas energoprogrammas. Un, uh, diemžēl, tikai līdz 2% eh, cilvēku var atļauties eh, šos jaunos ilgspējīgos energoavotus, bet 98% tie nav pieejami. Jā, enerģētika lauksaimniekiem to dara Ķīna, bet Eiropai līdz šai gaismai tuneļa galā vēl ir jātiek. Paldies! Vārds Jazlovēckas kundzei uz pusotru minūti. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, komisāra kungs. Viens no e eh, ES 20. gada stratēģijas mērķiem ir siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšana, kā arī vidē draudzīgu tehnoloģiju atbalstīšana. Pašreizējās krīzes laikā šos mērķus ir grūti sasniegt, tāpēc mēs augstu vērtējam to, ka mums ir saprātīgas enerģijas instruments, Šīs programmas darbība ir apliecinājusi, ka tā ir palielinājusi energoefektivitāti, kā arī sekmējusi atjaunojamo energoavotu izmantošanu, kā arī apmaiņu starp zinātnes un uzņēmē darbības jomu. Mums nevajadzētu zaudēt šo pieredzi, mums vajadzētu būt atvērtiem jaunām tehnoloģijām un resursiem, kas palīdzētu dažām dalību valstīm tostarp tām, kurās pārmaiņas ir ļoti nepieciešamas, samazināt CO2 emisijas. Jaunie energoresursi nodrošinās mums neatkarīgumu, un viens no tiem ir slānekļa gāze, kas ir konstatēta Polijā. Šīs programmas panākumu pamatā ir tas, ka ir sasniegt visi tās mērķi, un šo mērķu sasniegšanu varēja izvērtēt pateicoties ekspertu komandām un profesionālai aģentūrai. Mums ir jādomā, vai šo pieredzi nebūtu iespējams pārnest uz citiem instrumentiem, lai palielinātu mūsu pasākumu efektivitāti ilgtspējīgas attīstības jomā. Paldies! Tālāk vārds Hercogs kundzei uz vienu minūti. Paldies priekšsādātāji, komisār kungs. Jā, mums ir e ES 2020 stratēģija, mums ir programma saprātīga enerģija Eiropai, mums ir institūcija, uh, konkurences un jauninājuma izpilda aģentūra un arī Elēna programma. Un jūs sakāt, uh, vislabākais veids, kā risināt problēmas, ir uh, samazināt emisijas. Mums ir jāuzlabo efektivitāte, mums ir uh, Tā jāuzlabo visā Eiropā, lai mēs iesaistītu vairāk MVU, tas ir vienīgais pareizais ceļš, un tam parlaments ir domāts diskutējot par uh, turpmāko programmu horizontu, par programmu turpmākajiem mēnešiem. Paldies! Grazie, la parola all'onore. Paldies! Eh, tālāk vārds Pirilo kungam uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi! Saprātīga enerģija Eiropai ir viens no ES veiksmīgākajiem instrumentiem. Finansējumu saņēmuši vairāk nekā 500 projektu, iesaistīt vairāk nekā 3000 partneru, un lielākā daļa no tiem ir bijuši mazie un vidējie uzņēmumi. Tāpat programma ir radījusi pievienoto vērtību neatkarīgo energo, atjaunojumu energoresursu un energoefektivitātes jomā. Un man ļoti rūp šīs programmas nākotne, jo tai ir bijusi būtiska loma sabiedrības informēšanā, kā arī labo prakšu apmaiņā. Un to starp arī Eiropas Savienības energopolitikas īstenošanā. Tāpēc es vēlētos jautāt Eiropas komisijai, ko tad viņi plāno darīt ar šo programmu, kā viņi domā to turpināt, jo tās pārtraukšana sagrautu daudzas cerības kurā daudzgadu finanšu schēmas daļā šo programmu plānots ietvert. Paldies! Tālāk es došu vārdu citiem runātājiem brīvā mikrofona procedūrā, sākot jau ar Kelī kungu. Paldies! Es domāju, ka pēdējā nedēļas nogala apliecināts, cik grūti ir panākt vienprātību par jebko Eiropas Savienības līmenī, jo īpaši attiecībā uz energoefektivitāti un taupību, un šiem jautājumiem vajadzīgs ilgs laiks, lai nonāktu iedzīvotāju prātos, jo ilgs jo īpaši te ir jādomā par saprātīgas enerģijas programmas panākumiem. Un manā pieredzē pēdējo mēnešu laikā virkne uzņēmumu, ciematu, pilsētu pārstāvi, kas ieradušies pie manis ar projektiem, kuri izstrādāti, lai nodrošinātu energotaupību un efektivitāti ar jaunām schēmām, liecina par to, ka ir ļoti svarīgi, lai šī programma turpinātos vai nu tās līdzšinējā formā, vai arī tiktu integrēta daudzgadu finanšu schēmā. Un es esmu pārliecināts, ka komisārs Otingers, kuris uzklausīja vakar itra komitejas sanāksmē, kā arī Gaiganas Kvinas kundze būs vienprātīgi un uh, izstrādās pakotni, kur uh, ļaus mums sasniegt savu mērķi uh, energotaupības pasākumiem līdz 50. gadam. Paldies, uh, tālāk vērts Maginesas kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, komisārs labi saprata, ka mums šeit parlamentā patīk šī programma, un tāpēc mēs vēlamies, lai tās mērķi paliktu spēkā un tiktu iestrādāti arī turpmākajās programmās. Mēs esam nobažījušies par to, ka nesasniedzam savus energoefektivitātes mērķus, un ir vajadzīgs laiks, lai sabiedrības domāšanas veids tiktu pielāgots uh, šiem uzdevumiem un mainītos atbilstošā veidā. Runājot par e ES 2020 e, plānu horizontu, es domāju, ka mēs riskējam zaudēt mūsu koncepcijas šajā plašajā vienotajā programmā, un mums ir jānodrošina, lai tā nenotiktu. Ja situācija nav nestabili, tad kāpēc mēs mēģinam to uzlabot? Es domāju, ka jums vajadzētu kopā ar saviem kolēģiem par to padomāt. Paldies. Tālāk vārds Matulas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs. Inteliģenta enerģētika Eiropai ir labs pamats ilgspējīgai attīstībai Un te ir svarīgi arī atjaunojami energoresursi, ēku, energoefektivitāte un rūpnieciskais patēriņš. Tas viss mums ir vajadzīgs, lai nodrošinātu Eiropas Savienībā ilgtspējīgumu, emisiju samazināšanu, kā arī Eiropas līmeņa vērienīgu mērķu īstenošana, Pirmām kārtām var sākties reģionālā un vietējā līmenī, bet mums ir vajadzīgs vispārējais ietvers, labāka informētība, kā arī uh, labākas zināšanas iestāžu līmenī, energoefektīvāki transporta līdzekļi, mobilitātes pasākumi, energopārvaldības programmas. Visi tie ir konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu ilgtspējīgumu komisijas un uh, Eiropas investīcijas bankos uh, pienesums šajā jomā būtu ļoti svarīgs. Merkis. Paldies un tālāk. Merkis skundze. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Es augstu vērtēju komisijas eh, centienus eh, izvirzīt skaidrus mērķus eh, un vienkāršot lietas, bet nevajadzētu vēlreiz izgudrot riteni. Ja kaut kas darbojas, tad tas darbojas. Un nevajag visu laiku meklēt kaut kādas jaunas versijas, vienkārši vajag saglabāt tādas, kādas tās ir. Saprātīgas enerģijas programma ļoti labi darbojasies, tā ir sasniegusi pilsoņus Un, starp citu, Eiropas Savienībā, lai pilsoņi kaut ko sākt atbalstīt, tas prasa daudz laika. To vakar atzīmēja arī Otingera kungs, ka šis ir labi izplānots projekts un e, viņš sacīja, ka e, drīz būs vēl arī jauna informācija par šīs programmas realizāciju. Mēs vēlētos tiešām zināt par šādām lietām e, ilgāku laiku iepriekš un kā šis projekts attīstīsies nā, savā nākotnes izpausmē vai nākotnes versijā, kur tas atradīsies, vai tas tiks iekļauts daudzgadu finanšu schēmā. Ļoti daudz uh, programmā Horizons 2020 ir eh, pievērst uzmanību zinātniskiem pētījumiem, bet šeit ir vērst uzmanību uz maziem un vidējiem uzņēmiem. Paldies! Šķiet, ka tikau kundzes nav zālē. Došu vārdu Balčotis kungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, saprātīga enerģija Eiropai. Šī programma no saviem pirmsākumiem 2003. gadā ir izraisījusi ievērojamu interesi. Vairāk simti dažādu projektu ir īstenos līdz šim kur ir veicināta energoefektivitāte un arī atjaunojama energoresursu izmantošana. Piekrītu bažām attiecībā uz šīs programmas nākotni šo programmu būtu nepieciešams turpināt arī nākamās finanšu schēmas ietvaros, lai vēl vairāk pētniecības institūti varētu piedalīties e, šajā programmā un radīt pievienoto vērtību visā Eiropā. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Alveš. Paldies, Alveš kungs, nākamais. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šāda Eiropa virzās uz zinātnisku sabiedrību un atbalsta ja atjaunīgās enerģijas. Tas samazina mūsu atkarību no fosilējiem kurināmajiem. Un es domāju, ka Eiropā ir jāatbalsta šādas investīcijas un šādi centieni. Īpa, piemēram, paskatāmies uz Azoru salu, piemēram, mums ir īpaši ģeotermiskais uh, potenciāls, jo eh, mūsu salas ir vulkānisks izcēlesmes. Un eh, mums ir jāizstrādā šīs te eh, iespējas izmantot atjaunīgās enerģijas. Mēs jau šobrīd ražojam daudz elektroenerģijas no ģeotermāliem avotiem un varam izmantot arī viļņu enerģiju. F faktiski tas ir simtprocentīgi atjaunīgs avots, un Eiropai ir jāatbalsta šādi uh, projekti, kā tas ir pierādīts mūsu reģiona paškaskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, lai nodrošinātu ilgspējīgu Eiropas Savienībai ir nepieciešama pietiekam daudz enerģijas. Līdz ar to mēs, šobrīd mēs esam atkarīgi no importiem, no Āzijas un Āfrikas tā skaitā. Mums nav pietiekam savu gāzes avotu, mums ir jāmeklē jauni. Līdz ar to um, mēs uzskatām, ka šī programma ir jāturpina. Meklējot mo modernus risinājumus, alternatīvas enerģijas avotus. Diemžēl programma drīz noslēgsies, līdz ar to jau šodien ir jājautā, kas notiks ar šīm iniciatīvām nākotnē, ko iesāksim pēc 2013. gada. Es un mani kolēģi no jums, komisāra kungs, sagaidām, ka Eiropas komisija spēs drīzumā atbildēt uz šo jautājumu. Paldies! Grazie, la parola. Paldies, un tālāk. Šikērska kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Programma, par kuru mēs tagad runājam, veicina energoefektivitāti mēs neizmantojam pilnībā tos atjaunīgās enerģijas avotus, kas ir mūsu rīcībā. Un šo problēmu risināšanā ieguvēju ir daudz. Runājot par izglītošanu, cilvēku izglītošanu no attiecībā uz enerģijas taupīšanu, eh, tās ir lietas, ko mums vajadzētu veicināt un atbalstīt, lai mēs patiešām nodrošinātu ilgspējīgu attīstību. Eh, izmaiņas jaunajā politikā ir jāvērš uz vidē draudzīgiem risinājumiem mm, pievēršot uzmanību CO2 izmešu samazināšanai, energoefektivitātei un tā tālāk. Tas ir mūsu ieguldījums nākotnē. Un mums ir jādomā par mūsdienīgiem risinājumiem enerģijas jomā. Un, protams, jāliek lielāks uzsvars uz atjaunīgiem enerģiem. Liels paldies! Un visbeidzot, Tīkau kundze pēdējā runātāja brīvā mikrofona procedūrā. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs atbalstām saprātīgas enerģijas Eiropai programmas turpināšanu, jo tā veicina saprātīgu enerģētikas risinājumu rašanu. Programma ir saņēmusi 730 miljonus un nodrošinājusi eh, līdzfinansējumu programmām, kas ir realizētas uh, šīs eh, programmas ietvaros. Kopumā realizēt pār par 500 eh, projektiem, kas nozīmē, ka 3000 ieguvēju ir 21 valstī, tikai uzlabojot elektroenerģiju. Izņemot, eh, tātad 250 projekti ir realizēt transporta, celtniecības, iekārtu un aparātu nozarē. Es domāju, ka tā ir ārkārtīgi vērtīga iniciatīva Eiropā šajā gadā 476 projektu pieteikumi jau ir saņemti, un 328 e, skolas ir pieteikšās dažādiem projektiem, ieskaitot e, arī skolas no Norvēģijas un Horvātijas. Un mēs domājam, ka šī programma ir jāturpina nākošajā finansēšanas periodā. La parola ora al komisario Levandowski, prego. Un tagad došu vārdu komisāram Levandowskungam. Priekšsētātā kungs, mani nav jāpārliecina, vai arī komisija nav jāpārliecina par to, cik liederīgi ir programma, kas, nu tā teikt, ir bijusi tik veiksmīga. Arī par izmaksu efektivitāti. Ar nelielu finansējumu, tātad 730 miljoniem Eiropā, mēs esam panākuši ļoti lielu iespaidu uz atjaunīgo enerģiju izmantošanas pieaugumu Eiropā un energotaupīšanas pasākumiem. Un, e, arī mazie un vidējie e, eh, uzņēmumi ir ieguvuši. Tātad pāri par 1500 dalībniekiem ir e, tiešām tādas, ko var e, kvalificēt kā MVU. Un tas jau ir redzams ne tikai vārdos. Eiropas parlaments ir spējis panākt uh, budžeta palielinājumu šai programmai par 10 miljoniem nākamajam gadam un uh, vēl par uh, 7,5 miljoniem nākamajam gadam, aiznākamajam gadam. Un programma nekur nepazudīs šādas saistības, šādas apņemšanās nevar vienkārši pazust, jo tās dod savu ieguldījumu, lai sasniegtu 2020. gada mērķus, un atjaunīgās enerģijas neapšaubāmi ir mūsu prioritāte Eiropas nākotnes stratēģijai. Taču mums e, šīs programmas ir vairāk jāsaskaņo, jāiestrādā, jāiekausē citās e, programmās. Vērtējot dažādās Eiropas programmas, tas ir tiešām izkristalizējies. Ņemot vērā to, ka mums ir zināmi ierobežojumi, mēs nevarēsim tērēt vairāk naudas. Mums ir jāskatās, kā tērēt esošos līdzekļus labāk. E, tātad labāk šīs programmas saskaņojot, apvienojot, e, nevis vienkārši pazaudējot. Šīs programmas, šī programma tiks iesaistīta esošajā schēmā, sasaistot ar zinātnisko pētījumu sadaļu, un Horizon ietvaros mums ir paredzēti papildus 80 miljārdi, mums ir paredzēti 80 miljārdi eiro kopumā, un šī programma iekļausies uh, šajā sistēmā. Mēs nedrīkstam uh, aizmirst par mūsu Eiropas kontinenta energoapgādes drošības jautājumiem. Mēs esam ļoti atkarīgi tuvākajos gados, ņemot vērā arī 2020. gada uh, mērķus, kas ir jāsasniedz. Mm, enerģijas komponente, eh, kas ir klasificēta kā tīra un zaļa, uh, enerģija. Šeit, protams, ir vieta arī saprātīgai enerģijai. Tā tad tas ir šīs komponents, tā ir šīs komponents neatņemama sastāvdaļa. Un e, tā ir saistīta ar attiecīgi piešķirtu atbilstošu finansējumu. Un tas arī pat nebūs vienīgais avots, kur mēs varēsim rast līdzekļus saprātīgai enerģijai un energoefektivitātei. Jo runājot par struktūru fondu mērķiem, e, tā ir milzīga prioritāte, un tur ir daudz vairāk līdzekļu pieejams. Un lūk šie te starp reģioni, kas nav sasnieguši 90% e, no IKP vidējā rādītāja uz iedzīvotāju Eiropā, e, lūk energoefektivitāte ir e, prioritārs mērķis struktūra fondiem šī veida reģionos Eiropā. Un ko mēs varam sagaidīt? Tātad, protams, ka saprātīga enerģija būs sava vieta arī daudzgad finanšu plānā. Es nevaru tagad nosaukt precīzus ciparus, bet eh, šī te kopējā aploksne, protams, šim, eh, šai nozarei pieaug, un tā tiks garantēta nākamajā finansēšanas periodā no, 1000, no 2014. gada Un Eiropas parlaments šeit ir skaidri, tātad jums ir jāveido uh, šie te uh, spēles noteikumi nākotnē. Paldies! Paldies, komisārkungs! Uh, līdz ar to diskusijas par šo jautājumu ir noslēgušās. Un nākamais darba kārtībā ir uh, Andrēs Švāba ziņojums par konkurences politiku. Tā kā dodu vārdu Švāba kungam. Paldies, priekšsarētāji!